Thank you very much. Kolēģi, es atvainojos par nelielu aizkavēšanos, bet sāksim. Uh, jāsaka, ka ne visi komisijas pārstāvē vēl ir ieradušies, jo, nu, atsimredzot transporta sistēmas transporta tomēr nav tik efektīva, kā, kā ir izslavēts. Bet katrā gadījumā uh, sāksim ar uh, pirmo jautājumu, kas ir iesniegts komisijai. Tas ir jautājums, ko iesniegusi Andrikēns jautājumu eh, kundze. Ah, sorry, Vivian. Uh, Filipa kunga, jā, iespēja atbildēt uz jautājumu numur 20, ko iesniegusi Andrikēns kundze. Uh, Tikko kā esat gatavs, tā jums attiecīgi arī vārds. Uh, Paldies, priekšstādātā kungs. Es atvainojos par šo aizkavēšanos, bet katrā ziņā Un paldies, ka esat arī tik elastīgs un dodat man laiku. Attiecībā uz uzdoto jautājumu. Jautājums tiešām ir eh, svarīgs, ir aktuāls. Un to iesniegusi cienījumā laima Andrakienas kundze. Jāsaka, ka komisija pilnībā apzinās eh, demokrātisko nu, principu pārkāpumus un arī procedūru pārkāpumus, par ko ir ziņots saistībā ar Baltkrievijas vēlēšanām. Vairākas NVO to ir ziņojušas. Tātad eh, runājam par pašvaldību vēlēšanām Baltkrievijā un Eiropas eh, Savienības misiju darbinieki Minskā arī norādījuši uz nekonsekvenci un um, pārkāpumiem, kas ir notikuši, jo sevišķi eh, skaitot uh, vēlēšanu biļetēms. Tāpat arī vairākas lietas ir ierosināts uh, vēlēšanu tiesā. Un um, atbilstoši ECO uh, demokrātisko institūciju, tātad biroja uh, atzinumam, kas tika laists klajā 10. gada 3. jūnijā, es citēju, ir veikti centieni uh, novērst nepilnības vēlēšana kodeksā Baltkrievijā. Tādi centieni bijuši, bet tāpat laikā ziņojums secina, ka šie centieni un šie, šīs izmaiņas būtībā nemainīs um, pastāvošo situāciju, un eh, vēlēšanu kodeks nu, nekādā ziņā nevarētu tikt uzskatāms par demokrātisku Baltkrievijā. Es eh, tuvākajā laikā jūlijā grasos doties vizietē uz Minsku, un šo komentāru gaismā es noteikti vietējām varas iestādēm došu, uh, zinām, jūsu balsi, ka nepieciešams panākt progresu virknē jautājumu, kas ir nepieciešams, lai valsts kļūtu demokrātiskāk, ja Baltkrievija tiešām nopietni uh, grasās uzsākt sarunas Eiropas Savienību un iekļauties Eiropas procesos. Nu, viens no šiem svarīgākiem jautājumiem ir vēlēšana likumdošana, vēlēšana kodeks, kas ir viens no neapšābāmiem demokrātisko standartu testiem, ja, lakmus papīriem. Nu, un es aicināšu Minsku turpināt sarboties ar ECO, lai reformētu vēlēšana kodeksu līdz nākamajām gadamēm prezidenta vēlēšanām Minskā. Tāpat arī mēs izsekosim vairākus cits demokrātijas atspe, aspektus Baltkrievijā, pulcēšanās tiesības, eh, mēdīju brīvības un tāpat arī NVO un pilsoniskās sabiedrības brīvības eh, Baltkrievijā. Un attiecībā uz šiem aspektiem pēdējā laikā jāsaka nekāds būtisks progress nav panāks Baltkrievijā. Paldies, komisāra kungs un Ādrikēns kungs, vai jūs vēlētos uzdot papildus jautājumu, lūdzu? Jā, paldies priekšstādātāji. Es pateicos komisijas pārstāvjiem par atbildi. Jā, man tiešām ir papildus jautājums um, sakrā to, ko jūs sacījāt. Mēs zinām, kāda pasaules reakcija ir uz notikumiem Baltkrievijām. Jūnijā arī ASV administrācija nolēma turpināt finanšu sankcijas attiecībā uz Baltkrieviju un uh, Baltkrievijas uh, augstākajām amatpersonām, tā skaitā arī prezidents Lukašenko. Uh, Es domāju, ka tā ir reakcija, skaidra reakcija uz nedemokrātiskām pašvaldību vēlēšanām Baltkrievijā. Un es vēlreiz vēlētos dzirdēt jūsu vērtējumu šīs situācijas sakarā un, un vēlētos eh, dzirdēt kādus konkrētus pasākumus Eiropas Savienība grasās veikt, lai reaģētu uz eh, šiem neskaitāmajiem pārkāpumiem no saskaņā eh, ar, ar vēlēšanu kodeksu. Komisija. Jā, paldies par šo papildus jautājumu. Mēs esam mēģinājuši aktīvi iesaistīties dialogā ar Baltkrieviju, bet tāpat esam mēģinājuši norobežoties piekopšo izolācijas politiku, un jāsaka, neviena, nec otra pieeja, nec viena, nec otra uh, politika tā īsti nestrādāja, un nepanāca tos mēģus, ko mēs vēlētos uh, sasniegt attiecībās ar Baltkrieviju. Ko tad mēs mēģinam panākt tagad? Mēs mēģinam izveidot uh, pamatu tam, ko es sauktu par uh, un politisku dialogu, politisku sadarbību ar Baltkrieviju. Komisija gatavo kopēju plānu, tad, tad, tad provizorisku plānu, ko mēs, ko es varētu raksturot, kā nu, schēmu, jeb satvaru gan uh, labajiem, gan sliktiem, sacīsim, scenārijiem un, un, uh, un um, Baltkrievijas un Eiropas Savienības sadarbības aspektiem. Tas kalpos kā satvers kā, kā plāns turpmākiem soļiem, lai sekmētu demokratizāciju Baltkrievijā un pakāpeniski Eiropas Savienības iesaistīšanos politiskā dialogā ar Baltkrieviju. Šo plānu mēs uh, apspriedīsim Eiropas padomē, nu, un, protams, uh, tas nonāks arī jūsu rokās. Un uh, es nešaubos, ka tā būs adekvāta un, un realistiska atbildi un reakciju uz, uz kliedzošiem cilvēktiesību uh, pārkāpumiem, ko mēs esam piedzīvojuši pēdējā laikā Baltkrievijā. Paldies! Thank you. Mr. Paldies! Zimko kungs vēlas uzdot papildu jautājumu. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Priekš... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties komisāram par atbildi, bet patiesībā ir jārunā par divām lietām. Vispirms, es zinu, ka jūs grasāties doties vizītē uz Baltkrieviju pavisam drīz, un es vēlētos atgādināt, ka otrā jautājuma daļa par nacionālajām minoritātēm. Jo ir Baltkrievijas pilsoņi, eh, kas piedara citām etniskajām grupām un kas ir minoritātes šajā valstī. Un vienlaikus arī eh, šie cilvēki ir Baltkrievijas pilsoņi. Jautājums ir. Par to, Jautājums ir par to, ka mēs varētu piešķirt stipendijas jauniem Baltkrieviem. Lūdzu. Komisija vārds atbildē. Paldies par šo papildu jautājumu. Daļa uh, programmas uh, paredz uh, dibināt tātad kontakts ar jauniem cilvēkiem, studentiem. No otras puses, manā darba kārtībā šajās sarunās Minskā ir ne tikai vispārējie jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēktiesību pārkāpumiem, bet arī šie te specifiskie jautājumi, kā piemēram minoritātes jautājums. Un es jau īpašu uzmanību pievērš šim jautājumam. Es tikos ar Anģeliku Borisu un citiem pārstāvjiem no Baltkrievijas opozīcijas, un mēs diskutējām ne tikai uh, poļu minoritātes uh, stāvokli Baltkrievijā, bet arī par to, kā Eiropas Savienība varētu sniegt savu atbalstu. Es neuzskatu, ka tas ir atsevišķs nošķirts jautājums, un es neuzskatu arī. Eh, es uzskatu, ka tas tik tiešām ir ļoti svarīgs jautājums eh, attiecības starp eh, šīm te Baltkrievijas iestādēm un minoritātēm noteikti. Par to tiks runāts arī mani, mans vizītes laikā. Paldies! Un tagad izskatīsim 18. jautājumu un 19. jautājumu. Pēc tam 21. jautājumu, kas ir uzdots Patočnikungam. Bet Patočnikungs un Barņiekungs acīm redzot brauc ar vienu un to pašu tramvaju un joprojām nav ieradušies. Nē, Patočnikungs tomēr ir ieradies. Tādā gadījumā Barņiekungs joprojām ir tramvajā. Tātad 18. jautājums Renkungam Kratsas eh, Cagara Ropulu kundzes jautājumu. Thank you, President. Uh, honorable. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti. Es vēlos pateikties Kratsas kundzei par jautājumu, kas tik tiešām ir vietā, jāsaka, jautājumu kopumu, jo Eiropas kopējās valodas uzticamība ir jautājums, kas satrauc mūs visus eiropiešus šajā kritiskajā laikā, šajos sarežģītajos laikos. Nevien tāpēc, ka eiro ir tāda monetāra vienošanās, bet arī tāpēc, ka tas ir viens no svarīgākajiem politiskiem projektiem, kas tiek īstenots Eiropas Savienībā. Tāpēc eiro uzticamība, eiro imidžs ietekmē visu Eiropas projektu kopumā. Man ir um, rūpīgi izstrādāta četru lapušu atbildi, kuru es uzdevu saviem dienestiem sagatavot. Es labprāt to nolasītu, bet tas aizņems apmēram 12 minūtes jūsu laika. Esmu gatavs jums uh, iesniegt šo atbildi un to ievietošu arī savā mājaslapā. Vēlos teikt, ka ja nav runa tikai par mēdīju reakciju kampaņām, lai arī tās, protams, ir svarīgas, bet jautājums ir par to, kā mēs īstenojam savu politiku un konkrētus pasākumus, lai aizsargātu eiro pret uh, sistemātiskiem uzbrukumiem, kas notiek pēdējā laikā. Īsumā var teikt, ka šobrīd mēs īstenojam kvalitatīvas pētījums, tiek īstenot eirobarometru pētījumi, un tos mēs īstenojam praktiski visās dalībvalstīs. Tas notiek dažādos veidos, un mēs izmantojam ikvienu iespēju, lai aktīvi informētu par um, jaunākiem notikumiem un uh, pasākumiem, kas tiek īstenoti eiro jomā un ekonomiskās uh, un monetārās savienības jomā. Mēs cenšamies to darīt, izmantojot visus iespējamos kanālus, mājaslapas, publikācijas, atbildes un jautājums un atbildes, um, dažādus bukletus, kā arī dažādus tīklus, gan izmantojot uh, arotbiedrības un citas iestādes. Tātad mēs eh, sadarbojamies visās iespējamās frontēs ar dalībvalstīm, lai uh, informētu par eiro. Kas attiecas uz politiku, kas uh, ir visa pamatā, un tas ir saistīts ar otro daļu uh, Kratskundas jautājumā kādu pasākumu ir paredzēta, lai uzlabotu sabiedrības viedokli par kopējo valūtu un tās uzticamību, es vēlētos izteikt trīs komentārus par šo jautājumu. Vispirms, mēs esam vienojušies par to, ka mums ir nepieciešams ievērojams stabils finansiālais atbalsts līdz pat 500 um, miljārdiem eiro tas vēl būs papildus tai palīdzības paketē, kur mēs piešķiram Grieķijai un kur izmantojam koordinēto, eh, koordinētos pasākums, lai eh, apturētu eh, šo ugunsgrēku, pirms tas nav aptvērs visu Eiropu. Tātad mēs darbojamies pavisam konkrēti, lai nodrošinātu finansiālo stabilitātu un aizsargātu Eiropu. Aizsargātu Eiropu. Otrakārt, Dalībvalsts ir iesaistījušās nopietnu fiskālo konsolidācijas pasākumu īstenošanā un arī uh, īsteno struktūrālās reformas, lai atjaunotu un uzlabotu uzticamību eiro un ekonomikas un monetārajai savienībai. Mēs to darām rūpīgi koncentrējot savus centienus un koordinējot savus pasākums, lai tās valstis, kurām nav iespējas uh, grozīt savu fiskālo sistēmu, varētu konsolidēt savu fiskālo politiku, tā piemēram Grieķija, uh, Spānija un citas dalībvalstis, kur pretī tās dalībvalstis, kurām ir manevrēšanas iespējas, varētu uzsākt šo konsolidāciju nākamajā gadā, lai mēs nekavētu pašreizēju ekonomisko atveseļošanos. Šodien mēs nācām klajā ar 15 uh, procedūrām pret pārlieku budžeta parādu un izvērtējam dalībvalstu stratēģiju, uh, vai tā ir saskaņā ar šo tu, šo te mūsu uh, kopējo stratēģiju. Noslēgumā priekšsēdētāji, ekonomiskā pārvaldība un tās nostiprināšana ir ļoti svarīga, lai mēs nostiprinātu uzticamību eiro. Un ša, tādēļ es ceru uz jūsu atbalstu, kad jūs balsosiet par rezolūciju Eiropā 2020 un par ekonomiskās pārvaldības nostiprināšanu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātu padomi, pārliecinātu dalībvalsts izmantot šo mirkli, lai ieviestu stingrāku budžeta un ekonomiskās uzraudzības politiku, lai tā būtu spēkā jau sākot ar nākamā gada sākumu. Paldies! Paldies! Krācis skundzei vārds! Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, liels paldies par atbildi! Izmantojot iespēju, nepieciešams atgādināt, ka vajadzīgs atbalsts vienotajai valūtai. Runa ir par eirozonas izdzīvošanu. Mans jautājums drīzāk ir saistīts ar nepieciešamo komunikāciju. Tas ir tehnisks jautājums, un tas ir pirmo reizi Eiropas politikā, kad mēs saskaramies ar tādu Bet, lai kā arī būtu, atbalsts eiro ir nepieciešams un visa veida draudi, visa veida scenāriji neko nedod. Manuprāt, dalību valstīm un institūcijām vajag atbalstīt šo panākumu un veicināt to, kas ir eiro un ir nepieciešami palīdzības atbalsta pasākumi, kas nav vienkārši saistīti ar adaptācijas pasākumiem zonas valstīs. Paldies! Komisāra. Vārds komisārkungam. Paldies! Es pilnībā piekrītu jūsu argumentācijai. Tiešām ir būtiski, lai vienotā valūta, eiro, būtu gan kā politisks instruments, ekonomiskās politi politi politikas eh, un eh, ilgspējīgas izaugsmas veicināšanai, gan arī, nu, ne tikai kā simbols, bet arī Eiropiešu vienojušais elements mūsu kopējos centienos veidot vienot Eiropas eh, ēku, vienot Eiropas projektu. Un, Šai sakarā mēs esam paredzējuši plašu komunikācijas pasākumu klāstu. Nu, piemēram, šī gada pirmajā pusē, kas tad ir noticis, esam eh, realizējuši informatīvu kampaņu par um, eiro priekšrocībām Vācijā, Portugālē, Itālijā, Spānijā, Maltā, Beļģijā, tātad kopā 10 Eiropas Savienības Eirozonas valstīs. Un um, Tāpat esam organizējuši Brīseles ekonomisko fórumu. Tas noritēja pirms divām nedēļām un bija veltīts tieši ekonomiskiem un finanšu jautājumiem. Un šajā formā jāsaka, ka piedalījās tiešām rekordliels eh, dalībnieku skaits, vairāk kā tūkstots dalībnieki. Un par šo notikumu, par šo konferenci tika plašsaziņos, plašsaziņas eh, līdzekļos. Un tas ir, protams, viens no veidiem, kā mēs mēģinam sasniegt eh, um, pilsoņus un panākt, eh, panākt to, ka šī, ar šādu fórumu palīdzību šī informācija tiek efektīvi izplatīta. Es varētu turpināt šo dažādu pasākumu uzskaitījumu, nešaubieties, ka šādi pasākumi ir un tiek plānoti arī nākotnē, un es domāju, ka svarīgākais, protams, var būt pareizā politika. Un tad, attiecīgi, no, no, ar, ar to saistītās informatīvās kampaņas, kas uh, nodrošinātu pilsoņu informētību attiecībā uz um, pilsoņu ap, apmācību. Tad es esmu strādājis kā mārketinga uh, darbinieks arī, un, protams, ir sāku svarīgākais ir produkts. Jābūt uh, adekvātai politikai, un tād, protams, mārketinga jeb informatīvai kampaņai, kas attiecīgi panāk to, ka šī politika novērtēta. Bet, nu, jāsāk ir ar produktu. Paldies! Vēl divi papildus jautājumi, bet uh, vēlos uh, sacīt lūko. Jūsu interesantais novērojums, ka jūsu dienas jums ir sniedz 12 lapušu skaidrojumu uz šo jautājumu, un tas ir iekļauts jūsu tīmekļa vietnē, tātad šis skaidrojums ir atrodams. Nu, var jau būt, bet uh, mēs pēc tā strādājam kopā ar komisiju, un uh, šis jautājuma laiks ir. Uh, iespēja arī pilsoņiem iesaistīties dažādu jautājumu uzdošanā, un jūs norādījāt, jā, ka šis jautājums ir svarīgs un, un tieši tādēļ, tieši tādēļ tas ir pelnījis eh, detalizētu un rūpīgu izskaidrojumu. Bet, protams, šajā jautājuma laikā mm, atbildēm ir jābūt īsām un lakoniskām, tāpēc es arī saprotu, ka jums nav laika nosiet visu šo ziņojumu. Bet, nu, varbūt tiešām es nākotnē varētu, eh, nu, padomāt par to, kā tad šīs detalizētās uh, atbildes varētu arī pasniegt kā, kā papildinājumu. Tas attiecas no tā, ko es atceros, varbūt, ka oficiālā vēstnesī to varētu publicēt vai kā. Bet, nu labi, tālāk Čontis kungs jums iespēja uzdot papildus jautājumu. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, es ļoti uzmanīgi uzklausīju jūsu atbildi. Es domāju, Es īsti nezinu, kā tu vēl tām 12 lapusēm, par kurām jūs runājāt. Es nezinu, kā tur ir ar šo uh, informāciju par jaunu valstu pievienošanos Eirozonai. Kā jūs zināt, jaunā uh, Eirozonas dalībvalsts būs Igaunija. Uh, Bet mēs varējām konstatēt, lai valsts pievienotos eirozonai, tā nepieciešams īstenot ļoti stingru ekonomiskās atvesarošanās politiku. Un kā sekas? Igaunijā ir uh, ievēģņu algu samazinājums, bezdarbs 20% līmenī, it īpaši jaunatnes vidū, un mans jautājums būtu, šis tēls sagatavojoties Eirozonai. Vai tas ir kaut kas interesants un uzticams, vai tas rada tādus ilgspējīgus apstākļus? Komisār. Paldies, komisār kungs. Paldies cienījumiem deputātam par šo jautājumu. Iemesls, kādēļ Igauniem ir um, bijusi spiest uzspiest uh, budžeta disciplīna nav tik lielā mērā saistīts ar eiro ieviešanu, kā drīzāk ar to, ka Igaunijas eh, ekonomika pēdējā gada laikā, līdzīgi kā vis, nu, te, visas Eiropas valsts saskārās ar nopietnu ekonomisko un finanšu krīzi. Ekonomiskā izaugsma apstājās un pat bija negatīva. Un nu, tas nozīmē, ka Eiropas valsts eh, budžetā vienkārši vairs nebija eh, iespējams paturēt pat tā laika līmeni. Eh, Igaunijas ārējais parāds 7,2%, tas ļoti zems Eiropas vidējais rādītājs 75%, bet katrā ziņā tendences bija, bija tādas ļoti mm, satraucošas un ekonomiskā viedokļa augoties bija tikai loģiski un, un pareizi, eh, lai mm, turpinātu stabilu fiskālo politiku un nodrošinātu valsts finanšu ilgspējību, bija jāsamazina šīs tām. Tas bija demokrātiski pieņemts eh, lēmums, to pieņēma Eiropas, tātad Igaunijas parlaments. Un es domāju, ka šī politika Igaunijā realizējusies sekmīgi. Paldies! Palaskas kungs, arī jums iespēja uzdot jautājumu, un es atgādināšu kolēģiem, ka 30 nu, sekundes ir tas laiks, kas ir pie šīs papildus jautājuma, nevairāk. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, mēs visi zinām, ka uh, vājākais posms uh, Eirozonas ķēdē ir Grieķija. Es domāju, ka pārāk daudz no mums eh, bijis prasīts, un, un um, šīs abstences pakaļ Grieķijai ir, ir, ir nu, pārliek paģēruši. Nu, tagad jāsaka, Vācija bija pie vainas, Vācijas vilcināšanās mums izmaksāja simtiem tūkstošus eiro. Un tas arī savā ziņā ir grāvis eiro prestīžu, kā viena no tās valūtas prestīžu. Ko jūs grasāties eh, darīt nākotnē, lai šāda vilcināšanās nenotiktu? Komisārkungs, lūdzu. Paldies, es eh, nevēlos eh, nu, tagad eh, sākāt vainot ar izveidošo situāciju. Es uzskatu, ka politikā, tā skaitā arī ekonomiskajā politikā Eiropā, ir uh, svarīgākais politiskā griba. Bet, nu, protams, jāņem vērā reālā situācija, ko var sasniegt. Un, uh, un šajā situācijā, nu, pienāca tas brīdis, uh, kad lēmumi bija pietiekami noprieduši, ka tos varēja pieņemt un, lai attiecīgi sniegt Grieķijai koordinētu palīdzību. Un pēc tam vēl arī izstrādāt Eiropas uh, finanšu stabilitātes mehānismu. Un šīs uh, iniciatīvas ir realizētas un uh, attiecībā uz uh, Grieķiju šī sistēma arī strādā. 20 uh, miljārdi eiro, tātad pirmais uh, Pirmais palīdzības apjoms mājā tika nosūtīts Grieķijai, tas nāca no Eiropas Savienības un Startautiskā valūtas fonda, un Grieķija no savas puses eh, īsteno vienoto Eiropas Savienības un Startautiskā valūtas fonda izstrādāto programmu. Šī programma tiek īstenota eh, saulēcīgi un atbilstoši panāktiem saprātas memorandam. Un eh, tāpat arī, kas attiec uz Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu, Šis mehānisms tika izveidots tam, lai, lai um, būtu kopienas līmeņa mehānisms, tātad līdz pat 60 miljārdiem eiro šis mehānisms, tātad varētu būt um, naudas apjomā, ko varētu izmantot kā, nu, sacīsim, aizņēmumu garantijas dažādām operācijām, ja valsts tiek ieslēgus parādos. Šis fonds jau ir izveidots un nepieciešamības gadījumā, ja kāda no valstīm to, to pieprasa, tas tiešām nepieciešams, tad šo fondu var izmantot. Un um, tika izveidota starpvaldību darba grupa. Un um, uh, finanšu instrumenti līdz 440 uh, miljārdu mm, tātad eiro apjomam līdz šī mēneša beigām arī tiks finansēts. Un šis fonds tiks, uh, būs pieejams vairāk, vairākas nedēļas pēc tam. Tas nozīmē, ka ja nākotnē radīsies uh, neatliekama vajadzība pēc papildus finanšu līdzakļiem, tad mūsu rīcībā arī būs uh, attiecīgi instrumenti, lai to nodrošinātu. Bet mans pēdējais vēl uh, um, sākāmais ir tāds, ka tas faktiski mums, protams, tikai dod papildus laiku, bet neatrisinot jautājumu būtību, mums ir nepieciešams turpināt Eiropas, uh, nopietnu Eiropas finanšu konsolidāciju. Jo pēdējie pāris gadi faktiski ir, ir, ir uh, nu, iznīcinājuši visu to, kas paveikts pēdējo, pēdējos gadu, gados finanšu konsolidācijā. Paldies, mēs tagad pārējiem pie 19. jautājumu. Un te būtu vārds būtu dodams Redingas kundzei Lūcija, jūs būtu tik laipni un atbildēt uz, uh, uz jautājumu. Um, by... Šo jautājumu uzdevusi Maginesas kundze un arī Kelī kungs. Un Kelija kungs šķiet būs tas, kas pārņems šī jautājuma autortiesības un tos arī papildus jautājumu. Bet Redings kundze, lūdzu, kad es vēl gatavu, jums iespēju uz to atbildēt. Priekšstādātāji, labprāt atbildēšu uz Magēnīsas kundzes iesniegto mūzisko jautājumu un atbildēšu šādi. Attiecībā uz tātad personu, personu indulātu viņu, viņu apkopi šeit būtībā um, pilnvaras ir taivalstu rokā, bet mēs atbalstam to, ka, ka viņiem būtu iespēja uh, gan uzturēties uh, kaut kur neatkarīgi, gan arī sniegt kādu atbalstu viņiem, un komisija līdz šī mēneša beigām uh, pieņems uh, invaliditātes stratēģiju līdz 20. gadam, 10 līdz 20. gadam. Uh, Un šajā stratēģijā tiks noteikta konkrēta schēma attiecībā uz to, kā īstenot ANO konvenciju par personu individuālām tiesībām Eiropas Savienībā. Un kā ir iespējams sniegt atbalstu invalīdiem, lai tie dzīvotu neatkarīgi, un kā institucionalizētu tātad dažādas pastāvošās sistēmas. Tā būs viena no manām prioritātēm. Un tas atspūkļosies noteikti arī struktūra fonda izmantošanā nākotnē. Prioritāte struktūra fonda izmantošanai, protams, tiek noteikta dalību valsts un reģionāla līmenī, bet komisija noteikti strādās kopā ar dalību valstīm, lai nodrošinātu vadlīniju labākās prakses apmaiņu attiecībā uz to, kā labāk izmantot šos līdzekļus, lai sekmētu personu autonomiju un invalīdu tiesības dzīvot patstāvīgi. Ša, šajā ziņā būtu jāpiemina arī Eiropas sociālais fonds. Arī tas ir viens no instrumentiem, ar kur palīdzību uh, var uh, rosināt uh, invalīdu līdzdalību sabiedrības dzīvē, kļūt viņiem par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem. Un sociālā fonda palīdzību var uh, finansēt konsultācijas, apmācību, kas ir pielāgota invalīdu nepieciešamībām, rehabilitāciju, tāpat arī darbvietu radīšanu, sociālās ekonomikas pasākums. Un tur ir īpašs atbalsts uh, uzņēmēju darbības atbalstam invalīdu starpā un tāpat arī informatīvām kampaņām, ar kuru palīdzību ir, jā, ir tad, tad, uh, jācīnās pret diskrimināciju. Tāpat arī darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšana ir, ir iespējama no šiem fondiem, lai pāriet no institūciju tātad uh, atbalstu uz kopienas atbalstu. Reģionālās attīstības fonds arī var tikt izmantots, lai izstrādātu un ieviestu sociālu infrastruktūru šādu kopienas līmeņu pakalpojumu ieviešanai. Un šai sakarā komisija ir sastādījusi instrumentu kopumu, izstrādās tā instrumentu kopumu, ar ko, palīdz, ar ko palīdzību var izmantot struktūra fondus, lai nodrošinātu mm, piekļuvi infrastruktūrai un novērst diskrimināciju pret invalīdiem. Šie instrumenti ir eh, domāti tam, lai attiecīgās iestādes eh, dalību valstīs un, un, un citur, un ja projektu vadītājiem, tad dot iespēju īstenot, pāraudzīt un, un novērtēt struktūru programmu, struktūru fondu ietvaros esošās programmas. Paldies, Kalīkungs. Lūdzu, jums vārds papildus jautājumam. Paldies, komisār. Maginas kundz vārdā kas ir iesniegus vārdu, kas ir iesniegus jautājumu. Es pateicos jums par godīgo un detalizēto atbildi. Man būtu daži īsi jautājumi. Vai komisija ko dara, vēršoties pret tiem, kas ir izmantojuši Eiropas struktūra fondus tādā veidā, kas nav pienācīgs, jo īpaši šajā jomā, par kur mēs runājam, uh, Tātad, eh, kad mēs cenšamies sagatavot infrastruktūras eh, personām ar invaliditāti, otrkārt, kā mēs varētu izskaust šādu veidu praksi, ja tas vispār ir iespējams, tātad dalībvalstīs. Paldies! Ja šie struktūra fondu līdzēkļi tiek izmantot tādā veidā, kas nav pienācīgs, tad kopumā komisija var iejaukties šajā gadījumā. Bet, protams, ir sākotnējais pienākums uh, dalībvalstīm īstenot savu politiku, organizēt savu sociālās aizsardzības politiku, tā skaitā arī ilgtermiņa aprūpi. Un jautājums ir par to, vai mēs varētu izteikt savu veto šādā gadījumā, ja dalībvalstis uh, turpina investēt šos līdzekļus uh, citādi nekā tas ir paredzēts. Jūs zināt, ka struktūra fondi tiek izmantoti balstoties uz uh, dalītu atbildību starp komisiju un dalībvalstīm, bet dalībvalstīm un reģionālajām iestādēm ir jāpārvalda programmas un jāīsteno tās izraugoties programmas un projektus, kuriem tiek piešķiet šie līdzekļi. Taču, pat ja mēs nevaram uzlikt savu veto, mēs jau šobrīd kopīgi strādājam ar dalībvalstīm, lai mainītu politiku dalībvalstu iekšienē, tā piemēram ar Bulgārijas valdību, kur mēs divu gadu garumā īstenājām kooperējošu pieeju, lai valdība neizmantotu šos līdzekļus uh, mājokļu būvniecībā, bet šie līdzekļi tiek izmanto, izmantot esošajos mājokļos un ka šajā gadījumā tie tiek izmantots deinstitucionalizācijas princips. Paldies! Divi papildi jautājumi. Vispirms Kūsas kungs. Köszönöm szépen a szót. Először. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties komisārai par atbildi un paldies par jūsu apņemšanos palīdzēt personām ar invaliditāti. Man būtu divi papildi jautājumi. Pirmais ir saistīts ar šo struktūra fondu izmantojumu. Mēs esam saskārušies ar līdzīgām um, problēmām. Šis jautājums ir aktuāls Austrumēropas valstīs, kur vispirms eh, pie varas bija um, komunistiskā vara, kas um, palīdzēja uh, tātad personām ar invaliditāti, un viņi uh, tika izmitināti īpašās pilīs. Uh, Struktūra fondi tika izmantoti, lai atjaunot šīs pilis, un cilvēki ar invaliditāti tika uh, pārvietot citvieta. Mēs vēlētos zināt, vai ir paredzēta plašāka perspektīva šo līdzekļu izmantošanai, lai ņemtu vērā pašreizējās problēmas. Paldies! Komisārē vārds. Priekšsēdētājiem Es lieliski apzinos, ka režīma maiņa nozīmē arī to, ka mainās tas, kādā veidā jūs mainat politiku un pagātnes mantojumu. Protams, ka tas ir dalībvalstu valdību ziņā, kā tās izlems rūpēties par savām institūcijām, Un, ja tās vēlas um, atjaunot savus īpašumus un nevis izmantot šos līdzekļus citviet, tad, tad valdības attiecīgi tā var rīkoties. Kas attiecas uz šo te deinstitucionalizāciju un personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā, tā vietā, lai atstātu tās ieslēgt šajās institūcijās, tad mēs esam centušies um, i, apmācīt komisijas pārstāvis, kas eh, strādā un sadarbojas ar dalībvalstīm šajā jautājumā. 29. aprīlī reģio eh, ģenerāla direktorāts organizēja semināru, vai jūs to sauktu par mājām? Un šajā seminārā mēs runājam par labākiem, sliktākiem piemēriem, eh, tam, kā uh, eh, tiek izmantot šīs te ilgtermiņu iestādes. Tātad mēs saprotam, ka mums ir jācenšas izmantot eh, savus kontaktus uh, ar administrācijas pārstāvjiem dalībvalstīs, lai mainītu domāšanas veidu. Un ir lieliska apmaiņa, kas norit starp reģio ģenerāldirektorātu un nodarbinātības ģenerāldirektorātu par to, kā mēs varētu rīkoties turpmāk, jo mēs tik tiešām uzskatām, ka sociālā fonda līdzekļus tiem būtu jāpalīdz e, iedzīvotājiem. Tu, šos līdzekļus nevajadzētu izmantot tikai, lai atjaunot ēkas, bet šie līdzekļi ir jāizmanto, lai radītu darba vietas noteiktos reģionos. Paldies! Paldies, un tagad papildus jautājums, kur uzdos Čunskungs, lūdzu jums pusminūte. Paldies, priekšstādātāji. Komisārs kundze, gribēju uzdot svarīgu un konkrētu jautājumu. Manā valstī, Grieķijā un eventuāli arī citās valstīs, eh, stingrie taupības pasākumi liek samazināt valsts izdevumus un bieži vien tiek apturēta finansēšana tām institūcijām, kas sniedz eh, pakalpojums personām ar invaliditāti. Te nesens piemērs, vienīgais centrs, uh, Eh, kas eh, palīdz bērniem, kam ir redzes problēmas un tam līdzīgi, nu, līdzekļu trūkuma dēļ atstāja šos eh, bērnus likteņa varā. Jautājums, vai šies, šīs institūcijas var cerēt uz Eiropas sociālā fonda saņemš, līdzekļu saņemšanu un kas priekš tā būtu darāms? Is, uh... Ir pilnīgi skaidrs, ka sociālās politikas jomā Dalībvalsts ir atbildīgs par to, kā tās uh, veido savu sociālās aizsardzības sistēmu, taiskaitā arī uh, finansējumu un kvalitātes kontroli tiem pakalpojumiem, kas tiek uh, sniegti ilgtermiņa veselības aprūpas iestādēs. Mēs nevaram iejaukties un uzspiest valdībām mainīt savu politiku. Mēs varam vērsties tikai ar vispārējais dabas pasākumiem, tādējādi mudinot dalībvalstis aprūpēt savas iedzīvotāju grupas. Ko mēs varam darīt, izmantojot sociālo fondu, ir apmācīt darbiniekus, lai palīdzētu nodrošināt labāku aprūpu šiem cilvēkiem, bet pats jautājums pamatā par to, vai cilvēks, vai ir jāsagatavo šāds ilgtermiņa iestādes vai nē, vai cilvēkam tur jāpaliek vai nē, tas ir jāizlem dalību valstu valdībā. Paldies. Paldies, komisārs kundzei. Paldies, eh, ka ieradāties uz šās pēcpusdienas eh, plenārsēdi. Un tagad, vār, tagad eh, Barņiekungam vārds Bet nākamais jautājums tiek uzdots Patočņikungam. Tāda jautājums no Dēvis kunga. Patočņikums, kad esat gatavs, eh, jums iespējas atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie parlamentārieši. Un cienījamais eh, Dēvis kungs, jūsu jautājums tiešām uzdod aktuālu jautājumu par Eiropas Savienības diplomātijas īstenošanu bīdes mērķu sasniegšanas jomā. Un jāsaka, Kopenhāgenes eh, un Dohas eh, sanāksmu iznākumi ir, ir eh, ļoti bēdīgi. Tātad viens saistās klimata pārmaiņām, otrs forums saistās ar apdraudētajām sugām. Mums ir nepieciešams mācīties, ko tad esam, esam kāds kļūst esam pieļāvuši šo sarunu kontekstā. Un nākotnē, izdarot secinājumus, mums ir jāatzīst, ka šo divu fórumu mācības ir ļoti daudzveidīgas. Un tās ir jā, jāvērtē un, un jānosē individuāli. Nav viegli vienoties par vienotu nostāju 27 dalībvalstu starpā. 500 miljonus pilsonības pārstāvjums starptautiskās sarunās par ļoti sarežģītiem jautājumiem, kuriem ir tieši ietekmes Eiropas savienības ekonomiku un sabiedrību. Un nu, tomēr gan eh, klimata pārmaiņu eh, kontekstā, gan Dohastaram kontekstā mēs eh, vienojamies par svarīgākajiem jautājumiem un par to, kā strādāt ar, ar partneriem. Citas konferences sakarā. Vairāk kā sešas mēnešus pirms šīs sanāksmes mēs nospēlējām kopējos mēģus uzņēmām sākārs ar svarīgākiem partneriem visā pasaulē par svarīgākiem jautājumiem, kas sevišķi par haiseviem eh, un tīģeriem. Un eh, mēs mēģinām nodrošināt to, lai šī sanāksmes noietu gludi. Bet kas attiec uz Elspūru stundzi, piemēram, tad, nu, diemžēl, šeit mūsu mūs diplomātija īsti nenostrādāja šī, šī, šī jautājuma sakarā. Komisija uzskata, uzskat, ka e, citas e, konferences ietvaros mēs e, spēsim darboties pilnvērtīgāk tad, kad mēs kļūsim pilnvērtīgu um, dalībnieku. Un līdz ar to mēs mēģināsim pārliecināt trešās valsts, kuras vēl to nav izdarījušas, lai ratificētu Gabarone grozījumu citas konvencijai, kas pieļaut to, ka Eiropas kā institūcija ir kļūst par dalību valsti konferencē. Attiecībā uz klimatu pārmaiņu sarunām. Tāda Kopenhāgenes kontekstā mums faktiski pietrūka nedaudz koordinācijas, kopš tālāk esam mācījušies un uzlabojuši sarunas ar mūsu partneriem citur. Mums ir intensīvs sarunu grafiks ar trešajām valstīm gatavoties Kopenhāgenes eh, konferencē, un mēs eh, saskaņojām un paudām vienotu nostāju visos svarīgākos jautājumos. Gatavoties Kopenhāgenes konferencē, eh, mēs realizējām vairākus trojkas formāta demaršus, un vairāk ar, vairāk kā ar 40 valstīm tad, tad, veicām neformāls dialogs. Mūsu tehniskās sarunu grupas, tāpat arī 12. sarunu gaitā, trešajās valstīs apspried plašu jautājumu klāstu un domāt, ko mēs varam mācīties no Kopenhāgenes un Dohas. Jāpaturprātā tas, ka Lisabonas līguma viens no svarīgākajiem mēģiem ir stiprināt Eiropas Savienības balsi pasaulē. Un Lisabonas līgums uzlabos Eiropas Savienības pārstāvniecību, jo sevišķi vidas jomā, starptautiskajā arēnā. Un šis līgums dod Eiropas uh, komisijai iespēju pārstāvēt Eiropas Savienību starptautiski. Uh, ja padomu uzskatīs, ka Slovenībai nepieciešams uzstāt sarunas par starptautiskiem līgumiem, tad līgumam ir pienākums padomu autorizēt komisiju un sniegtāju mandātu veikt eh, sarunas Eiropas Savienības vārdā par jautājumiem, kas piekrīt eh, Eiropas Savienības kompetencē. Un eh, komisija to dara izstrādājot sarunu direktīvas. Protams, parlaments tiks iesaistīts visās šī procesa stadijās. Komisija ar padomu turpina diskutēt to, kā šo schēmu realizēt. Un šo diskusiju gaitā komisija um, mēģina nodrošināt to, lai e, Lisabonas līgums uzlabot Eiropas Savienības pārstāvniecību pārstāvēšanu daudzpusējās sarunās starptautiskā līmenī. Cita Lisabonas līguma traktēšana novest pie tā, ka Eiropas Savienības e, balss starptautiskā arēnā pavainātos un katrā ziņā ne, un to vēlējās Lisabonas līguma autori uz kārts ir likt Eiropas Savienības organizācijas un efektivitātes nākotne starptautiskajā vidē, jo sevišķi vidas sarunās, un komisija šeit rēķinās ar parlamentu atbalstu. Paldies! Thank you, Mr. Davis. Paldies, Deivis kungs! Nav šaubu, ka, ka man gan komisija ir vienoti mēķi, un es atbalstu komisiju cīņā ar padomi. Bet runājot par tām konferencēm kā citas, Japāna, es zinu, ka ar, ar biezu naudas māku, tad, tad gāna viens vēstniecības uz otru. Jūs to raksturojat kā diplomātiju, nu nezinu. Jūs sakat, ka nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības diplomātiskās spējas, bet kāda sanāksmes jums ir bijušas vai būs ar Keti Eštons kundzi, lai nodrošinātu to, kā arī attiecību dienests eh, sekmīgi ierakstītos eh, komisijas kopējā kontekstā un ļautu Eiropas Savienībā pilnvērtīgi izmantot tās diplomātisko potenciālu. Kas attiecas uz šo konkrēto jautājumu? Nu, man nav pagaidām bijusi tikšanās Reštons kundze, bet uh, katrā ziņā ir skaidrs, ka citas eh, konferences kontekstā es tevi runāju par uh, eh, cilvēku stundzību. Tam tiešām mēs, uh, uh, nu, nedaudz bijām pārreikinājušies un nepareizi tur stīno strādājām. Diskusijas eh, padomē noritēja līdz pat pēdējai korupēra sanāksmē, pastāgo pārstāvu sanāksmē. Un pat, ja es ar Eštānas kundzi būtu pagūst šo jautājumu pārnāt, būtu tik un tā bijis par vēlu. Jā, mums jāmācās no šīm kļūdām. Un jūs pareizi norādījāt, ka tas ir viens no tām, kas mums jādara kopā. Nu, un jāizmanto arī nu, to, ka nākotnē ceram šis ārēju attiecību dienas būs tad, eh, tad, efektīvi funkcionējušas mehānisms, kas ļaus uzlabot mūsu diplomatiskās spējas. Paldies! Un tagad uh, eh, 21. jautājums, 22. jautājums, mēs atvainojamies. Jorgensen kungs to uzdevs un Johovas eh, kungs ir pievienojusies eh, šīm jautājumam. Lūdzu, komisija. Paldies. Priekšstādā kungs, uh, Hovas kundze, Jorgensen kungs. Komisija apzinās, ka ir bijuši vairāk pētījumu attiecībā uz dažādu ķimikāliju kopīgu, kopīgu ietekmi. Jo sevišķi 9. gada beigās Dānijas iestādes nāca klajā ar vairāku pētījumu rezultātiem, kuros bija skatīts tas, kāds ir šis kumulatīvā dažādu ķīmikālija ietekme uz eh, um, hormonālo sistēmu un endokrānās sistēmas darbību. Nu, ja sevišķi uh, uz tādām delikātām kategorijām, kā jaunieši, sievietes. Un šajā 2009. Eh, gada decembrī padomu pieņem secinājums Dānijas pētījuma sakarā kur eh, komisija tika uzdot skatīt to, kā mm, dažādi tiesību akti risina endokrinās sistēmas darbības traucējumus izraisošo ķīmisko vielu regulēšanu. Es tieši, kas attiec šīm kumulatīvām, tad ir ietekmi, ko izraisa vairākas eh, ķimikālijas kopā. Un par šo kumulatīvo ietekmi komisija nesen internetā publicēja augstas eh, kvalitātes pētījumu par mikstūru toks, toksiskumu Un šo pētījumu divus gadus veica eh, bīdas ģenerāldirektorāts. Un tagad mēs konsultējamies ar eh, nozars pārstāvjiem par šo ziņojumu, un tāpat esam iesnieguši formālu um, jautājumu izstrādāt uh, zinātniskajai komitejai atzinumu par šo jautājumu. Tāpat arī Zinātniskā komiteja par patēriņu precēm ir aicināta izstrādāt savu atzinumu. Un līdz 12. Uh, gadam, vēlākais tātad līdz 12. gadam, balsoties uz konsultācijām un pētījumiem, komisija izstrādās savu galīgu atzinumu attiecībā uz to, vai un kā pastāv šie tiesība akti, tā skaitā arī rīču direktīva, adekvāti risina riskus, kas rodas no dažādu ķimikāliju kopējās iedarbības uz endokrīno sistēmu. Un balstoties uz to, mēs domāsim, vai nepieciešams mainīt kaut ko pastāvšos tiesību aktos un, un un ir nepieciešams jaunas um, stratēģijas. 99. gadā mēs uh, tiešām daudz investējām uh, no kopienas uh, pētniecības budžeta uh, pētījumos par ķimikāliem, lai saprastu, kādas vielas uh, ietekmē endokrīno sistēmu darbību. Un tajā pašā periodā, tajā pašā laikā mēs arī strādājām konkrēts pasākums, kur mērķis bija um, ar ķimikālu reģistrācijas palīdzību teiksim, rīču regulā un citās regulās, tātad atrisināt šo endokrīno sistēmu darbības traucējumu izraisušo vielu reģistrāciju. Tāpat arī esam piedalījušies testēšanas metodēs starptautiskā līmenī, lai identificētu šos, šīs vielas. Un, vispēcot, komisija nesen nākus klajā ar plašu pētījumu Uh, kur mērķis ir konsolidēt uh, pēdējo jaunāko zinātnisko informāciju un izstrādāt rekomendācijas attiecībās testēšanas uh, stratēģijām un kritērijiem vielu uh, identificēšanai, tā to vielu identificēšanai, kurām ir, kuras izraisa endokrāna sistēmas darbības traucējums. Nākamā gada otrajā pusē šis ziņojums tiks pabeigts, un arī šīs ziņojuma rezultāts mēs ņemsim vērā pārskatot pastāvošo kopienas stratēģiju šo vielu sakarā. Uh, Nu, un tas tiks ņemts vērā arī strādā pie kopējumiem, tie, mm, pie tiesību aktiem arī iespējamo rīšu direktīvas pārskatu. Rezumējot, komisija apzinās jūsu uzdoto jautājumu nopietnību, un komisija intensīvi strādā pie tā, lai visefektīvākā veidā šī, šo problemātiku risinātu. Tas gan nav viegli, jo joprojām trūkst pietiekams zinātnisko datu, bet katrā ziņā šo komplekso problēmu mēs noteikti uh, tuvākajā laikā centīsimies atrisināt. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Pirmo papildu jautājumu uzdos Jorgensens kundze. Kungs. Paldies, komisāra kungs. Jūs sakāt, ka 2012. gadā iesniegsiet ziņojumu par to, vai nepieciešams pārskatīt eh, direktīvu sakarā endokrīno sistēmu ietekmējošajām vielām. Bet eh, pagaidām netiek ņemti vērā produktu maisījumi, vielu maisījumi. Mēs lieliski apzināmies, ka eh, šī kokteļa darbība Eh, kancerogēno vielu ietekme un eh, endokrīno sistēmu ietekmējošās vielas, eh, to darbība netiek ņemta īsti vērā. Un patērētāji, kas ir visvieglāk ievainojamie, um, sievietes stāvokli un bērni, šeit nepieciešams priekšlikums par direktīvas pārskatīšanu Un jāņem vērā arī aizstājošās vielas, lai izvairītos no šāda viela, viegluma aiz. Patačņikungs. As I said it, uh, the real problem. Kā es teicu, galvenā problēma šajā jomā ir um, uzticama um, zinātnisko datu trūkums, un jūs tik tiešām pamatot norādījāt uz to. Bet um, es vēlētos um, iegūt pēc iespējas vairāk datu un balstīties uz pēc iespējas uzticamākajiem uh, zinātniskiem datiem. Starp citu, Sākot no 99. gada, kad mēs sākām šo pieeju, mums ir bijuši 84 pētījumi. 84 pētījumi, kas tikuši veikti kopiens, um, kopienā un apmēram 2 um, miljonus eiro mēs esam izmantojuši. Bet es jau uh, diskutēju ar šo jautājumu, par šo jautājumu ar kolēģiem, kas, kuriem arī galvenais signāls bija tāds, ka mums nav pietiekami daudz uzticams eh, zinātniski ticams informācijas, bet katrā ziņā jūs varat būt droši, ka eh, es aktīvi interesēšos par šo jautājumu arī nākotnē. Holskundze, lūdzu, jūs papildi jautājums. Paldies. Paldies komisāri par atbildi, bet uh, man jāsaka, ka man satrauc tas, ka jau 13 gadus mēs runājam par šo jautājumu 84 pētījumu 13 gadu laikā, un ir dažas iedzīvotāji uh, grupas, tā piemēram vēl nedzimuši bērni, kurus uh, milzīgi ietekmē šīs ķīmiskās vielas, un ir pierādīts, ka uh, šīs izmaiņas ir neatgriezenisks, tātad cilvēki ir pakļaut šo vielu darbībā jau pirms dzimšanas. Uh, Šis te piesardzības princips, ņemot vērā to, ka tas eksistē, kāpēc komisija nesagatavo šādu te sārakstu saskaņā ar rīču, lai mēs aizliegtu šīs vielas? Paldies! Komisārkungs, lūdzu. Es patiesībā varu atbildēt jau iepriekš uh, sniegto, es patiesībā varu atkārtot jau iepriekš sniegto atbildi. Kad mēs runājam par piesardzības principu, man šķiet, ka ir ļoti svarīgi saprast, uh, ko tieši mēs saprotam ar piesardzības principu. Mēs gluži vienkārši vēlētos apkopot vairāk datu, un ar šo pētījumu, kur mēs īstenojām, jāsaka, mēs neīstenojām pētījumu par to, kāda ir mūsu. Uh, kāds ir mūsu kumulatīvās, um, kumulatīvā informācija, kur esam apkopojuši visos šajos pētījumos, bet mēs gluži vienkārši esam uh, cenšamies iegūt vispārēju informāciju. Bet es lieliski saprotu jūsu bažas. Es šajā jomā darbojos pusgadu, un es noteikti uzmanīgi pētīšu tos jautājumus, kurus jūs uzsvērāt, un uh, domāšu par to, kā mēs varētu risināt šo jautājumu nākotnē labāk. Paldies! Paldies tagad Ēkas kundzei vārds papildu jautājumam. Liels paldies, priekšsēdētāji! pat labam eh, tiek pieļaut diezgan augsts bisfenola A daudzums un ir risks, ka šī viela var nonākt pārtikā un tādējādi ietekmēt iedzīvotājus, jo šī viela var nokļūt arī iedzīvotāju uh, organismā. 2010. gada maija beigās tika veikts pēstījums, uh, kuru uh, publicēja EFSA par bisfenolu E, un es gribētu zināt, kāda būs mūsu turpmāka rīcība attiecībā uz šo vielu, ņemot vērā arī rīču regulu. Paldies. Komisārkungs jums. Vārds atbildēja. Kā ar visu pārējo zinātnisko informāciju, kuru mēs saņemam, uh, mēs noteikti to ņemsim vērā mūsu nākotnes rīcībā un ņemsim eh, vērā šo informāciju, lai attiecīgi izmantotu to, to uh, likumdošanu, kas ir spēkā šajā jomā. Mēs centīsimies aizpildīt zināšanu trūkums, un tiklīdz būsim saņēmuši šo informāciju, varu uh, eh, jums droši teikt, ka mēs rīkosimies. Lielas paldies! Patočņikungam. Tagad izskatīsim 24. jautājumu, kuru iesniedz eh, Šons Kelijs, kas nav zālē. Vai kāds varētu uzdot jautājumu viņa vietā? Ļoti labi. Tātad par 24. jautājumu. Potočņikungs, lūdzu, jums vārds. Members. Priekšstādētāji, cienījamie parlamentārieši. Jā, šķiet, ka Kelī kungs arī ir ieradies tālē tagad. Ļoti patīkam. Tātad, jā, plūdu direktīva tika pieņemta 2007. gadā, un šīs direktīvas īstenošanas process joprojām turpinās. Pēdējā iepriekšējā mēnesī notiekušie plūdi mums atgādināja par to, cik nopietns var būt plūdu plūdu sekas un cik nepieciešams ir izstrādāt plūdu menedžmenta sistēmu, kuros, kur jāņem vērā dažādi plūdu aspekti. Šī direktīva nosaka, lai dalībvalsts izstrādātu visaptrošas plānus, lai samazinātu plūdu riskus un to postošās sekas. Un ir paredzēts, ka ir jāveic konsultācijas ar sāpietrību dalībvalstīs par šo jautājumu realizāciju. Tāpat ir nepieciešams uzlabot dalībvalsts sadarbību pie robežu ūdens tilpņu rajonos. Un jāsaka, ka pirm, pirmie termiņi jau ir eh, beigušies. Pirmkārt, juridiskā transponēšana dalība valstīs bija jābeidz līdz 2009. gada novembrim. Pat labāk 12 dalība valstīs, tā skaitā arī īrijā. Eh, šis termiņš ir realizēts un, un transponēšana notikusi, un desmit dalība valstīs pagaidām mm, nu, tās vēl nav informējušas par šo transponēšanu. Pieci dalība valstis ir eh, mūs, mūs ziņojuši tikai par daļēju transponēšanu. Un komisija jau ir uzsākus pārkāpumu procedūru par šādu attiecīgām dalību valstīm, lai reaģētu uz šo situāciju. Kas attiecas uz dalību valstu paziņojumiem komisijai par administīvo kārtību, tad šeit termiņš beidzās 26. jūnijā šogad. Un 23 dalību valstis, kā tā ir, ir iesniegusi savus paziņojumus, komisija tagad pārbauda, vai tiešām visattiecīgā informācija par atbildīgajām iestādēm un uh, pār, plūdu pārvaldības geogrāfisko aptvērumu atbilst uh, direktīvai. Un pēc svarīgākie īstenošanas, uh, tātad, īstenošanas robežšķirtnes vēl nav sasniegtas. Svarīgākie pasākumi, kas vēl jāveic. Tātad pirmkārt, veikt uh, provizorisko plūdu risku izvērtējumu 2011. gadā un identificēt tās eh, jomas, tos eh, reģionus, kuros pastāv potenciāli tātad ievērojami riska, plūdu riski. Otrkārt ir uzdots sagatavot plūdu riska pārvaldes kartes līdz 2016. gadam. Un treškārt ir uzdots līdz 2015. gadam sagatavot pirmos plūdu riska menedžmenta plānus. Šeit ir eh, jāstarpojās valsts iestādēm ar sabiedrību, pirms šie plāni tiks apstiprināti. Un, kas attiec uz īriju savukārt, es saprotu, ka direktīvas īstenošana īrijā raita rīt uz priekšu un nav nekāda iemesla domāt, ka īrija vilcinās ar direktīvas ieviešanu. Īrija ir informējusi mūs par transponēšanas gaitu un tāpat arī par administīviem pasākumiem, kas veikti saskaņā direktīvas pieprasīto. Mēs pozitīvi vērtējam to, ka īrija veikusi arī pilotu projektus eh, Dublīnas eh, reģionā kā arī īrijas dienvidos eh, attiecībā uz eh, plūdu novēršanu. Tur tika izstrādāts eh, plāna projekts, un tas tika iesniegts arī sabiedrībai apspriešanai. Īrija tāpat arī Eiropas Savienības līmenī aktīvi sekmē informācijas apmaiņas ar dalību valstīm par dažādām svarīgām tēmām, kas saistās ar direktīvas ieviešanu, nu, piemēram, attiecībā uz to, ko darīt, tā attiecībā uz plūdu kartēšanu, uz plūdu um, tātad izraisīšanu, izraisītiem problēmām dažādās, eh, dažādos reģionos. Paldies, un eh, tad mums ir trīs papildus jautājumi. Un varbūt skatīsimies tos kopā, un pēc tam dosim iespēju atbildēt Prašinka kungam. Sāksim ar Kelija kungu, un pēc tam būs Mičela kungs. Kelija kungs, vai jums ir papildus jautājums? Es droši vien, ka būs, pēc tam Higgins kungam, un tad ar citiem kolēģiem. Jā, paldies, izteikšos īsi, vēlos arī doties pēc citiem uz to jautājumu. Pirmkārt, paldies Prašinka kungam par. par ļoti detalizēto un, un uh, visaptvērošu atbildi uz šo jautājumu. Tiešām paldies par to. Papildus jautājums no mans puses lūkāts. Jā, jūs teicāt, ka vairākas dalībvalstis nav iekļaujušās termiņos, un vai komisija nedomā par to, ka solidaritātes fonds varētu būt pieejams uh, šajās valstīs, ja notiek plūdi? Vai nu retrospektīvi vai nākotnē? Jo arī a, uh, mēs gastāmies šādu pieteikumu iesniegt. Paldies, un es eh, prieks, ka es iekļaus pusminūtē. Mičēla kungs, lūdzu jums iespējas to jautājumu. Gelēja kungs jau arī būtībā pavaicā to, ko es vēlējos. Par informācijas apmaiņu, jo sevišķi par, par svaigiem plūdiem, nu tas ir svarīgi, es dzīvoju netālu no Dublinas, un, un relatīvi nelielas upītes reizēm var izraisīt eh, īsā laikā ļoti liels postījums pilsētās. Varbūt varētu izstrādāt rokas grāmatu kurā tiek iekļauts tādi jautājumi, kā, piemēram, kā nodrošināt, um, lai tātad slūžu vārti netiek nobloķēti. Un, um, ja šāds rokasgrāmatas izstrādā, to, protams, rada jau pašvaldības, bet labāko praksu varētu apkopot arī Eiropas līmenī. Paldies. Mrs. Tikau. Tā kā kundze, lūdzu. Jā, paldies, priekšstādātāji kas attiecas uz plūdu risku izvērtējumu. Jūs sacījāt, ka ir nepieciešams jāmeklē e, pārobežu risinājumi, jo sevišķi attiecas uz, uz hidroliskiem pētījumiem, un e, te ir nepieciešams investīcijas. Vai jums ir kopēja politika šajā jomā, kas būtu saistīta ar arī par citām politikas jomām? Te jāņem vērā vidas aspekti, jūras politikas aspekts, acīsim manī, kā arī to reģiona attīstība, ka, kuros ir liels plūdrisks. Three... Paldies, un Higgins kungs, jums ir ārkārtas izņēmuma kārtā iespējas dot jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! agus uh, uh, tá tír ar costas beagna aon billiún euro. Jā, paldies. Es arī piedzīvoju plūdu postošo ietekmi īrijā. Daudz mājasēmniecības no tā ir cietušas. Lielākā problēma patiesībā bija tāda, ka bija sava veida nu, nolaidība, es, es, es sacīšu, gan arī no, no pašām mājasēmniecībām nevērot drošības pasākums plūdu reģionos. Un šeit nu, tieši tādēļ tik nodarīti lieli un ievērojami postījumi bieži vien. Ko jūs domājat arī šai sakarā? Paldies! Patošņiekungs! Bet lūdzu īsti Patošņiekungs, jo arī patiesībā arī būs debati par plūdiem Eiropā, kā jūs zināt. Nesaucējis priekšsēdās, ja Patošņiekungs noteikti izteikšos īsti. Nu, par plūdiem. Um, un finansējumu. Tātad daudziem to pieminēja. Viens tātad, no veidiem ir, ir prevencijas pasākuma, nāk no kohēzijas fondiem. Ja? Es sevišķi ar un par Eiropas Savienības eh, līmeņa pasākumiem. Kas attiecas uz pasākumiem pēc eh, šīm pēcplūdiem, tad šeit pieejams solidaritātes fonds, ko pieminēja jūs kolēģis. Solidaritātes fondam, protams, ļoti striktas vadlīnijas attiecībā uz to izmantošanu, kādiem postējumiem, un attiecībā uz īrijas pieteikumu postījumi, kas tiek nodarīti, bija zem šīs liekšņa, bet nu, komisija uh, izvērtējuma gaitā tomēr, um, kā es sacīju, konstatēja, ka mm, postījumu līmenis ir zem šī 0,6% mm, īpatsvara un, un, un sliekšņa. Ja šis slieksnis tiek, tiek uh, pārsniegs, nu tad šo palīdzību var, pie, var piešķirt, bet nu nedrīkst, protams, te jaukt abas lietas, tātad proti, kāds ir viena fonda mēģis un kāds ir otra fonda mēģis. Un es piekrītu tam, ka ir nepieciešams organizēt labākās prakses apmaiņu attiecībā uz plūdu riska menedžmenta plāniem. Nu, tie ir, protams, specifiski katrai vietai bet ir jāsakmē pārobežu sadarbību šajā jautājumā, protams. Un tāpat uh, ūdens pamatdirektīvā ir šī te uh, upju gultņu pieeja, tātad tie, tie pārobežas aspekti jāņem vērā. Un dalību valstīm tāpēc ir jāstarbojas, uh, un viņa faktiski pienākums sadarboties, izstrādājot šos uh, pārobežu risinājumus uh, plūdu menedžmenta sakarā. Un visbeidzot, 2012. gadā mēs grasāmies uh, izstrādāt, nu, savu veidu tā, tādu masterplānu, sacīsim, ūdens telpņu menedžmentam, un viens no jautājumiem, ko mēs tur izcināsim, būs um, arī, uh, arī saistīts ar um, saukstumu, ne tikai plodiem. Paldies! Paldies, kā jau es teicu, rīt mēs diskutēsim par plūdiem. Tagad nākamais jautājums 25. jautājums, kur iesniegusi Morkunaits Mikulienenes kundze. Patočnīkungs jums vārds. Thank you. It is true. Paldies. Ir tiesa, ka ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas ietveros atbildība par nepieciešamās vidas informācijas apkopošanu un tās izsniegšanu publiskajām iestādēm ir nepieciešama, bet tas nenozīmē, ka mēs esam uh, nonākuši nu, pie uh, mīklaina īvēna procesa, mēs cenšamies nodrošināt um, efektīvu uh, ietekmes izvērtējumu, un mēs cenšamies apkopot minimālu informācijas daudzumu, kas ir nepieciešams saskaņā ar šo direktīvu, un otrkārt konsultācijās ar kompetentajām vidas ies, iestādēm un sabiedrību mēs cenšamies visu to informāciju, eh, ko publicēt eh, un publiskot, un mums ir jākonsultējas arī ar sabiedrību. Šīs informācijas atbilstība ir jāpārbauda jebkurā konsultācija procesa eh, posmā, pirms tiek pieņemts gala lēmums. Tas nozīmē, ka kompetentajai vidas aizsardzības iestādē ir jāizmanto savas pilnvaras, lai veiktu pienācīgu informācijas izvērtēšanu, to informāciju, kuras iesniegušas nevalstiskās organizācijas un citas iesaistītās puses, kas var apstrīdēt šo informāciju balstoties uz tiem datiem, kas ir saņemti, gadījumā, ja šie dati neatspoguļo pareiz, patieso situāciju vai tie neatbilst šīm te prasībām. Galīgais lēmums eh, par eh, to, vai Eh, tiek atļaut vai netiek atļaut attiecīgi tālākā rīcība. Šim lēmumam ir jāatbalstās uz informāciju, kur mēs esam saņēmuši, un tas viss arī ir jāpublisko. Bet jāsaka arī, ka jūsu jautājums ir vietā. Pēc vairāk nekā 20 gadu īstenošanas mēs esam konstatējuši tās jomas, kurās ir nepieciešams uzlabot procesu, un mēs saprotam, ka IVN direktīva ir jāpārskata. Mans mērķis ir nākt klajā ar jaunu dokumentu tekstu, kas uh, vēl vairāk uzlabos vidas aizsardzību un ņems vērā tās problēmas, ar kurām saskaramies bio uh, daudzveidības, enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā, un centīsimies pēc iespējas harmonizēt esošās procedūras. Uh, Šajā kontekstā vispārējā vīdes ietekmes novērtēšanas kvalitāte ir galvenais jautājums, un te mēs noteikti varam veikt uzlabojumus. No vienas puses kvalitātes kontrole, eh, tā informācija, kas tiek iesniegt, var tikt uzlabot, no otras puses eh, pats process varētu tikt eh, uzlabots. Mani dienesti jau ir sākuši strādāt pie šīs direktīvas pārskatīšanas un uh, Līdz jūnija beigām ir paredzēts organizēt iesaistīto pušu un sabiedrības uh, konsultācijas arī jūs esat laipni aicināti paust savu viedokli. Tad, kad tiks uh, apkopot nepieciešamie dati un informācija, komisija noteiks, kāds ir iespējām, iespējas pārskatīt šo te direktīvu, vienlaiks nodrošinot arī vīdes izvērtējumu neatkarību jebkurš komisijas priekšlikums būs jāizvērtē arī no likumdošanas viedokļa. Šobrīd vēl es nevaru jums sniegt datumu, konkrētu datumu, kad komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu, bet katrā ziņā es grasos nākt klajā ar šo priekšlikumu savu mandātu laikā, protams, pēc iespējas ātrāk, bet pirms tam, protams, mums ir jāveic nopietnas darbs. Paldies! Paldies, komisār kungs! Viens no tūkiem norādījusi eh, to, ka jūs runājat pārāk ātri. Es vēlētos izteikt komentāru tūkiem, sakot, ka mums ir vēl ļoti daudz jautājumu jāizskata, un galvenais ir tas, kas parādīsies protokolā un oficiālajā publikācijā. Papildus jautājumam vārds Markunaits Mikulēnēnas kundzei. Paldies priekšsēdētāji, un paldies komisāram par atbildi. Šis jautājums ir ļoti svarīgs gan dalībvalstīm, gan uh, citām iesaistītajām pusēm. Tas ir svarīgs īstenojot projektus un arī vietējā līmenī, bet tas svarīgi arī starptautiskajā līmenī. Tā piemēram, enerģētikas infrastruktūra projektu ietvaros, tā piemēram, Nord Stream projektu ietvaros, kas tiek īstenots Baltijas jūrā. Un jūs teicāt, ka sabiedrība ir jāiesaist šajā procesā, uh, ka ir jāņem vērā sabiedrības bažas, bet līdz šim neviens nav ņēmis vērā informāciju, kuru ir snieguši neatkarīgi zinātnieki. Šobrīd mēs runājam par to, ka mums ir nepieciešams radīt un nodrošināt neatkarīgi ietekmes uz vidu novērtēšanas procedūru. Jūsuprāt, vai komisijai būtu jākontrolē situācija dalībvalstīs, kas attiecas uz IVN. Vai komisijai pašai būtu jāiesaistās šajā procesā? Paldies! Jā, īsumā var teikt, ka jā, jūs norādījāt pareizajā virzienā. Tik tiešām ja projektam vai šim te investīciju plānam nav pārobežu uh, ietekmes, tad ir pilnīgi skaidrs, kā šādā gadījumā ir jārīkojas. Tad noteikti ir jāievēro subsidiaritātes princips un nekas vairāk man nebūtu piebilstams. Ja šis process ir atklāts, ja ik viens var saņemt nepieciešamo informāciju, eh, starp citu, eh, tā mēs grasījāmies arī rīkoties tad, kad tika domāts par IVN direktīvas pārskatīšanu 2003. gadā, un tādā gadījumā noteikti procesam ir jānorīt eh, tā, kā jūs teicāt. Daudz sarežģītāk ir tad, kad mēs runājam par pārobežu plāniem. Tad, tādā gadījumā direktīvā jau šobrīd ir paredzēts, ka sarunas, jeb informācijas apmaiņa ir jāīsteno Uh, iesaistot tos, uh, uz kuriem šis projekts attiecas. Un tas jau tiek darīts saskaņā ar ESPO konvenciju. Bet ja tas notiek Eiropas Savienības uh, ietvaros, tad dalībvalstīm, tad dalībvalstīs darbojas IVN direktīvas nos, noteikumi. Komisija, gudīgi sakot, var spēlēt tikai procedurālu lomu šajā procesā. Uh, Tātad mums, mēs varam tikai raudzīties to, vai viss nepieciešamās procedūras tiek īstenotas. Un vai tas viss noved pie neatkarīgas ietekmes novērtējuma, kuru īsteno vispirms jau pats projekta attīstītājs, pēc tam uh, tas tiek pārbaudīts, to pārbauda dalībvalstu iestādes, un to mēs varam garantēt. Mums ir, ir jāizmanto IVN koncepts, kas paredz divas svarīgas lietas. Vis, vispirms jau tas, ka vid, ietekme uz vidi tiek nopietni ņemt vērā ikreiz, kad tiek īstenots investīcijas, un otrkārt tas, ka tiek īstenots publiskās konsultācijas, jeb sabiedrības konsultācijas. Bet jūs norādījāt pilnīgi pamatoti uz to, ka viens no jautājumiem, kas mums noteikti jārisina, eh, pārskatot šo direktīvu, ir tas, kur jūs pieminējāt, bet šobrīd es nevaru jums sniegt atbildi par to, kādā virzienā mēs iesim. Viss ir atkarīgs no diskusijām, kuras mēs šobrīd uzsākam, un noteikti mēs detalizētāk paraudzīsimies uz šo jautājumu nākotnē. Paldies! Paldies, Dēmka kungs, arī jūs eh, vēlaties uzdot papildus jautājumu, bet ņemot vērā to, ka jūs vienu jautājumu jau uzdevāt šodien un laiku mums nav, jūs jautājumus nepieņemat. Un vēl, kolēģi, pēc nākamā jautājuma mums nāksies beigt diskusijas par mutiskiem jautājumiem. Es atvainojos tiem kolēģiem, kas ir ieradušies, lai dzirdētu par niekunga jautājumus, bet viņš noteikti iesniegs tos rakstiski. 8.30 mums jābeidz laiks. Tā vienkārši iemesla dēļ, ka deviņos ir jāsāk uh, strādāt uh, jaunai tulkumaiņai, un arī mums pašiem vēl vajadzētu ieturēties nedaudz pirms tam. Jo, diemžēl, mēs šeit neko nevaram darīt. Tā, tāda nu ir lieta būtība. Labi, vairākas dāmas ir pieteikušās um, izteikties. Āgens kundze pirmā. Harkins kundze, lūdzu. Pavisam īsti priekšsēdētā vēlējos uzdot jautājumu, kādēļ jūs pieņemat lēmumu uzklausīt piecus jautājumus no viena komisāra un tikai vienu otru kāds ir iemesls. Mums jau ir uh, leģitīms um, leģ, iemesls sagaidīt, ka kāds komisārs atbildēs diviem, trim jautājumiem. Jūs te kaut kā to esat pārkāpis šo, šādu uzstādījumu. Kādēļ? Mēs sekojām secībai, kādā te tika iesniegts, saka priekšsēdētājs Latvijas kundze. Jā, priekšsēdētāji. Bet vēl arī dalīkungs ir plānojis atbildēt kādiem jautājumiem, mums šķiet, ka tas nenotiks. Izskatās, ka tas, ka jūs menedžējat šo jautājumu laiku, nu nav īpaši efektīvi. Jūs esat pilnīgi, pilnīgi izslēdz no aprīdas vienu komisāru. Man tas, nu, zin, no diena neiet pie sirds. Patiesībā divus komisārus esmu izlaidis, saka priekšsēdētājs. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Haiman kungs. Hārbār kungs, jā, priekšsēdētāja kungs. Es eh, esmu iekšējā tirgus komitejas eh, biroja loceklis. Un ļoti žēl, ka mm, nav bijis iespēja uzklausīt atbildes jautājumu, ko uzdevuši gan, gan eh, mans komitejas loceklis, gan citi. Jūs taču noteikti pirms šīs sesijas neatmērīs nu, sekretariāts, ka laikums būs mans, un, un ja reiz tā, tad nebija nekādas nepieciešamības pašā sākumā skatīties abus šos jautājumus, kas nebija uzdot nevienam komisāram parlamentārieši iesniedz jautājumus specifiski konkrētiem komisāriem, kas ir šeit. Un šos divus jautājumus arī no šiem tiem arī atteikties. Ja līdzīga situācija atkārtojas, tad es uzskatu, ka mums jāmaina reglaments šai sakarā. Nokārt tāpat ir, nu, taču skaidrs, cik, cik laika mums ir, un šādā gadījumā vajadzēja sadalīt jautājumus starp trīs komisāriem, kuriem gal galā bija, bija, kas šeit ieradušies, pats šeit, šeit ierasties. Tiešām nepieņemami, ka šeit ieradušies vēl divi komisāri, kurš grib vispār nevienu minūtu neatbildēt ne uz vienu jautājumu. Un tāpēc es uzstāju, ka, lai jūs ziņotu birojiem par šo situāciju un arī paustu mūsu uh, lielo tātad, neapmierinātību ar to, cik uh, tiešām sliktā, uh, slikti ir norganizēta šī sēde. Priekšstādātājs. Nu, uh, katrā institūcijā, kur ir iespēja organizēt šās diskusijas, tam diskusijām atvēlēts konkrēts laiks. Šis laiks, diemžēl, tagad ir iztecējis. Bet vārds vēl vienam kolēģim. Es esmu neapmierināts, kas ir slikts laika sadalījums. Priekšsēdētāja kungs. Mm Es pametu lauksaimniecības komiteju, kur bija balsošana, eh, un atnācu uz šejienu, lai veiktu parlamentāro kontroli. Un ir skaidrs, ka jūs nepareizi sadalījāt laiku starp dažādām jautājumu daļām. Jūs ļāvāt uzdot papildu jautājumus eh, ļoti elastīgā un pieļāvīgā veidā. Un, eh, Eh, manuprāt, mums vajadzētu tomēr parādīt zināmu cieņu arī pret citiem komisāriem, to starp Barņiekungu. Es priekšstādātāju kungs jūs cienu, jūs nākat no valsts, kas ir ieviesusi mūsdienīgu parlamentāru demokrātiju, bet tur pastāv zinām principi šajā demokrātijā. Un es varu tikai izteikt nožēlu par to, kas notika šovakar. Tas nedara godu nevienam un arī priekšstādātājiem. Ne. Paldies, mēs nesākām visu nokavēšanos, mēs, mēs eh, sākām sēdi ar nedaudz vēlāk tā, ka neieradās komisāra laikā. Tāds bija, mēs, mēs, mēs tur neesam pie vainas. Vārds vēl vienam kolēģim. Postautkungs, lūdzu jums vārds. Jā, priekšsēdētāji. Eh, es eh, jau kopš 97. gada piedalos visos šādos pasākumus, un tas ir pilnīgs skandāls, ko mēs te piedzīvojam šodien. Protams, ir skaidrs, ka laika nepietrūks, bet tad jāatceļas laiks visiem komisāriem. Un man bija tad, tad jautājums komisāram Dālijai, un es vēlējos eh, saņemt uz to atbildi. Man frakcijā pie, piedalās Barozo kungs sēdē, un es no tās atkāpu projām, šeit gaida 40 minūtes, un nekas nenotiek. Tas tiešām ir nepieņemami, vajadzēja jūs pa, iepriekš par to informēt katrā ziņā. Es ar šādu procedūru neesmu mierā, un, um, un šie jautājumi uh, sesija ir pats uh, svarīgākais šajā pasākumā. Mēs neesam nekāda balsošanas mašīna kādam establishmentam. Uh, Un uh, es uh, tiešām esmu kategoriski neapmierināts ar to visu. Jā, es jau sacīju, ka jautājumi ir atvērts konkrēts laiks, visos parlamentos tā ir laika vairāk nav. Pēdējais jautājums, Nobrēms kundzes jautājums, to mēs varam paspēt izskatīt. Patočnīkungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Putnu dzīvotņu direktīva dod mums iespēju elastību, nepieciešamu elastību, ar kuras palīdzību var nodrošināt uh, to, ka no vienas puses tiek ņemta vērā ekonomiskā attīstība, no otras puses uh, dabas aizsardzības jautājumus. Mēs, mēs neuzskatām, ka pat labāk ir nepieciešams to pārskatīt. Eiropas uh, Savienības uh, dabas tiesību aktu nosaka globālo modeli modeli, kas ir uh, likumiski piemērojams un kas pamatojas uz zinātnes datiem. Natūra tīkls ir viens no viselastīgākajām un, un uh, advancētākajām dabas aizsardzības sistēmām pasaulē. Tas ir viens no Eiropas Savienības vidas politikas lielākiem sasniegumiem. Bioloģiskā daudzveidība ir viena no šīs uh, komisijas lielākajām prioritātēm. Šī gada martā padoma apstiprināja, ka aizsargātās teritorijas un ekoloģiskie tīkli ir mūsu centienu stūrakmens. Tāpat arī uzsver nepieciešamību pilnībā iztenot uh, putnu un dzīvotņu direktīvu un pabeigt Natūra 2000 tīklu. Bet labāk mēs uh, īstenojam šos tiesību aktus visā Eiropā. Visā Eiropā turpinās Natūra 2000 uh, teritoriju nominēšana. Un mūsu prioritāte tagad ir nodrošināt to, lai šis tīkls tiktu efektīvi pārvaldīts lai tam būtu pietiekami daudz līdzekļu, lai tas pilnībā varētu realizēt savus mērķus. Eiropas Savienības dzīvokļu direktīva ir ļoti unikāls un elastīgs instruments, ar kur palīdzību var nodrošināt eh, to, ka dažādas aktivitātes tiek eh, realizētas tā, lai netiktu grauts eh, mūsu dabas mantojuma ekoloģiskais līdzsvars. Un šīs natūra teritorijas ir, ir, protams, nav tās teritorijas, kur netiek veids nekādas ekonomiskās aktivitātes. Vairums no tām ir dzīves ainavas, kas ir mainītas gadiem ilgi iejaucoties cilvēkiem, un Natūra 2000 teritorijas nenozīmē, ka tur beigsies ekonomiskās aktivitātes. Gluži otrādi, piemēram, Antverpens osta ir viens labs piemērs, es tur biju nesen, tas ir piemērs jūsu jautājumā. Tur ekonomiskā attīstība sekmīgi turpinās, un tā iet roku rokā ar dabas aizsardzības aspektiem. Dabas eh, tiesību aktu īstenošana noved pie tā, ka um, dabas aizsardzības aspekts saulēcīgi tiek ņemt vērā attīstības uh, aspektos. Visbeidzot, ņemot vērā to, ka mums nav izdevies līdz 2010. gadam apstādināt bioloģiskās daudzveidības uh, zudumu, um, mēs uh, pētīsim, kāpēc šis mēģinājums nav realizēts. Uh, Un tādēļ rūpīgi mēģināsim izsvērt to, vai pastāvošo tiesību aktu īstenošana efektīva, vai tā var nodrošināt pilsētas audzētības aizstāvēšanu. Un padomāsim par to, kas būtu jālabo. Paldies! Paldies, Mambrāns kundze, vai jums ir papildus jautājums? Jā, paldies, priekšsēdāji, izteikšos pavisam īsi. Es vēlējos dzirdēt šādu atbildi. Es domāju, ka visas vidas organizācijas, bet tā skaitā arī uzņēmēji, uzskata, ka direktīva tiešām ir ļoti laba. Un man ir ļoti bija liels prieks dzirdēt jūsu atbildi. Paldies! Nu, ko vai Patošņikungs arī apmierināts? Nu, bez šaubām, jā. Ja? Nu, vispār, ka vairums klātsoši ir apmierināti. Nu, ko, lieliski. Tad pārtraukums līdz deviņiem. Vislabāk!